honored guests. Godātie viesi, kolēģi, Eiropas parlamenta deputāti, mīļie draugi. Ir tādas dienas, kad es ar īpašu lepnumu apsēžos Eiropas parlamenta prezidenta krēslā. Šī ir viena no tādām dienām. Šodien mēs godājam 2009. gada Saharova balvas laureātus Tā ir balva domas brīvībai. Man ir milzīgs gods atgādināt, ka ko prezidentu konference šogad ir nolēmusi piešķirt Saharo balvu Oļegam Orlovam, Sergijam Kovaļovam un Ludmilai Aleksejevai. Viņi saņems šo balvu organizācijas memoriāls vārdā un visu citu cilvēktiesību aizstāvu vārdā Krievijā. Es ļoti lepojos ar šo lēmumu. This... Es ļoti lepojos, ka šo lēmumu mēs pieņēmām vienbalsīgi. Ar šīs balvas pasniegšanu mēs Eiropas parlamenta deputāti izsakām visdziļāko cieņu visiem tiem, kas joprojām cīnās par cilvēktiesībām. Tanīpat laikā mēs izrādām cieņu arī tiem, kas zaudējuši dzīvību šajā cīņā. Šeit gribētu pieminēt Natāliju Estemīrovu Viņai arī būtu vajadzējis būt šeit ar kopā ar mums. Tāpat var, ir vajadzētu šeit būt Annai Politkovskai. Viņu slepkavas vēl ir jāsauc pie atbildības. Uh, Dāmas un kungi, mēs Eiropā zinām, kāda ir brīvības cena, kāda ir domas brīvības cena 16. decembrī, tieši pirms 28 gadiem, Vujekas ogļu raktuvēs polijas komunisti nogalināja streikotājus. Šie streikotāji cīnījās par solidaritāti, par pamata cilvēktiesībām, par savu cieņu. Pirms 20 gadiem, 16. decembrī, Rumānijā sākās revolūcija. Tā prasīja vairāk nekā tūkstošu cilvēku dzīvības. Viņi zaudēja dzīvību tikai tādēļ, ka cīnījās par brīvību. Tas ir noticis valstīs, kas tagad ir Eiropas Savienības dalība valstis. Šodien šīs valstis ir mūsu vidū. Mēs Eiropas parlamentā nekad neaizmirsīsim pagātni. Tas ir mūsu pienākums atcerēties pagātni un sargāt tās vērtības, kas mums visiem ir tik dārgas. Eiropā mēs baudām cilvēktiesības ikdienā. Mēs varam domāt brīvi tieši tādēļ, ka šie cilvēki ir devuši visaugstāko upuru, viņi ir ziedājuši savu dzīvību. Dāmas un kungi, cienītie kolēģi, cienītās kolēģis. Man tas ir liels pagodinājums, ka par iespēju šodien pasniegt Saharova balvu cilvēktiesību organizācijai memoriāls. Man ir savā ziņā arī kauns par to, ka Eiropā pastāv situācija, kad šāda balva ir jāpiešķir mūsu Krievijas draugiem cilvēktiesību aktīvistiem. Šogad apred 27. Andreja Sakarova nāves gada diena. Es nezinu, Vai e, mums ir šodien jābūt lepniem vai jākaunas par to, ka tādas, e, tādām organizācijām kā memoriāls vēl ir jāstrādā? Eh, Eiropā ir atgūta brīvība, Berlīnas mūris ir kritis, eh, bet brīvība tika izcīnīta. Mēs zinām, ka cilvēktiesību situācija Krievijā joprojām eh, ir, ir, to var uzlabot, un šeit mēs varam daudz ko sagaidīt. Arī Eiropas Savienībā mums ir jāvēl brīvība Krievijas iedzīvotājiem un jāstrādā tā labāk. My, eurodeputowani, przyznajemy co roku. Mēs, e, Eiropas parlamenta deputāti, katru gadu piešķiram šo balvu, jo mēs gribam atgādināt, ka visā pasaulē cilvēkiem ir tiesības uz savām pamattiesībām, cilvēktiesībām, e, garīgo brīvību, domas brīvību. Es runāju Sakaro vārdā, citēju, e, domas brīvība ir vienīgā aizsardzība pret mas demagoģijas eh, masīvo uzbrukumu un diktatūras lielajiem meliem. Un tieši tāpēc, citāts beidzas, un tieši tāpēc Eiropas parlaments uh, pasniedz domas bal, brīvības balvu. Eiropas parlamenta deputāti tus ir ievēlējuši Eiropas Savienības iedzīvotāji. Eh, šodien mēs eh, visas tautas vārdā piešķirām Saharava balvu cilvēkiem, eh, kuri pamatiesību vārdā ir izvērtuši savas aktivitātes. Mm, šīs aktivitātes ir ļoti nozīmīgas. Domas brīvība, vārda brīvība visā pasaulē. Tā ir jāatbalsta visā pasaulē. Ar šo balvu tiek izteiktas cerības, ka Krievija laika gaitā varēs kļūt par partnerus, kur var paļauties. Un tagad? Tā, Es gribētu aicināt Kovaļovu kungu teikt īsu uzrunu. Ja, pažaustu. Dāmas un kungi, ļaujiet man eh, memorāla vārdā pateikties Eiropas parlamentam par šo augsto balvu par Saharau prēmiju. Memoriāls šo balvu uztver kā balvu ne tikai mūsu organizācijai, bet uh, balvu ir pelnījusi visa tiesība aizsardzības sabiedrība Krievijā. Un jau 40 gadus cilvēktiesību um, aizstāvi, aizstāvi um, vispirms uh, Padomu Savienībā, pēc tam Krievijā, Eiropas un līdz ar to vispār cilvēcīgās vērtības. Šī cīņa vienmēr ir bijusi traģiska. Tagad uh, aizvien biežāk šī cīņa beidzas ar to, ka la, paši drosmīgākie un labākie mūsu cīnītāji iet bojā. Uh, memoriālam eh, piešķirot Zaharau balvu, droši vien Eiropas parlaments gribēja godināt tieši mūsu bojā gājušo eh, cieņu. Šī prēmija eh, būtībā pienāks viņiem, un pirmais vārds, kas man ir jānosauc, ir Natālija Estemīrova. Uh, kas bija memoriāla darbiniece, kas šovasar tika nogalināta Čečenijā. Nevar šeit nenosaukt arī citus vārdus - advokātu Markēlovu, žurnālistu Politkovsku un uh, Burbilovu, kas tika nogalināti Maskavā, un arī Grenko, kas tika nogalināts Pēterburgā. Un Babārev tika nogalināta Dagestānā, un daudzi citi šeit arī būtu jāpiemina. Un šo uzskaitījumu varētu, diemžēl, turpināt vēl ilgi. Uh, Tagad gribētu jūs lūgt ar uh, klusumbrīdi godināt šo cilvēku piemiņu. Spasībā. Paldies! Šie cilvēki ir gājuši bojā, lai uh, Krievija kļūtu par īstu eiropeisku valsti. Valsti, kurā uh, sabiedriskā politiskā dzīve balstotos uz uh, uh dzīvības un brīvības prioritāti. Uh, Un um, viņi ir gājuši bojā arī Eiropas dēļ, jo Eiropa bez Krievijas nav pilnīga. Es ceru, ka visi saprot, ka tad, kad es runāju par Eiropas vērtībām, par Eiropas politisko kultūru, es šajā terminoloģijā neiegūdu nekādu geogrāfisku saturu un nekādu uh, eirocentrismu. Uh, jo uh, politiskā kultūra, kas balstās uz individu brīvību un uh, brīvību, uh, aptver vispār cilvēcisko vērtību sistēmu. Un tā tikpat uh, svarīgi ir gan Eiropai, gan Āfrikai, Krievijai vai Ķīnai. Uh, ir šodien simboliska arī šī saikne, gan paša, pati balva, gan šīs balvas pasniegšanas diena, gan tie, kas pasniedz balvu, gan arī tie, kas saņem balvu. Andrejs Saharovs, kurš uh, pirms 20 gadiem eh, nomira, viņš bija cilvēktiesību cīnītājs un uh, eh, ģeniāls domātājs, un viņš izvirzīja divas galvenās tēzes. Pirmā tēze bija tāda, ka tikai pārvarot politisko sašķeltību un naidīgumu cilvēcei ir iespēja izdzīvot un attīstīties. Tā ir iespēja cīnīties ar globālajiem laikmeta izaicinājumiem, nodrošināt mieru pasaulē un progresu. Otrā tēze, ka vienīgais uh, uzticamais balsts uh, mūsu centienos pārvarot šo te politisko sašķērtību mūsdienu pasaulē ir cilvēktiesības un galvenokārt intelektuālā brīvība. Eiropas Savienība, uh, kuras parlaments uh, šo balvu izveidoja vēl, kad Saharovs bija dzīvs, uh, šobrīd ir vistuvākais tēls šai te sabiedrībai, par kuru, bals, par kuru sapņoja Saharovs. Pēdējā laikā Krievija un Eiropa bieži vien nostāda vienu otrai pretī. Uh, ir uh, tagad uh, runāts par uh, īpašo Krievu ceļu, par īpašo Krievu garīgumu un uh, Krievu vērtībām, kas it kā ir īpašas, bet Eiroatlantiskajā uh, pasaulē par Krieviju bieži vien runā kā par lieku valsti. Uh, kas eh, ir ļoti neglīti attīstījusies, un tur ir tādas nacionālās psiholoģijas iezīmes un tam līdzīgi tiek runāts par Krieviju. Ko tad varētu pateikt par eh, šo? Protams, ka Krievijā, tāpat kā arī citās valstīs, eh, ir savs attīstības ceļš, un tam ir, tajā ir savs īpatnības, un neviena pasaule neviena tauta pasaulē ne, neveido savu attīstību tikai pēc svešiem modeļiem, bet Krievijas un Eiropas saikne nav tikai tajā, kurš no kura ko ir aizguvis. Varētu uzdot eh, jautājumu arī citādi. Vai Krievija kaut ko ir ieguldījusi uh, Eiropas eh, kopīgajā civilizācijā un, un kopīgajā pasaules civilizācijā. Un šeit gribētu atgādināt par eh, Krievijas būtisko ieguldījumu garīgajā un politiskajā progresā Eiropai un cilvēcei, par to, kāda bija cilvēktiesību kustības loma politiskajā kultūrā. Saharaus uh, eh, pārdomāja uh, cilvēktiesību lomu uh, jau 68. gadā bet eh, viņa idejas eh, pārņēma cilvēktiesību aizsardzības organizācijas, kuras izveidoja um, cilvēktiesību aizstāvi un Krievijas disidenti, kas, piemēram, bija Maskavas Helsingu grupa, kur šodien šeit pārstāv Ludmila Aleksējeva. Uh, Šīs organizācijas bija pirmās, kas publiski paziņoja, ka skaļas deklarācijas par starptautiskām cilvēktiesību aizsardzības uh, lietām, ka tās nedrīkst palikt tikai vārdi. Mums izdevās mobilizēt starptautisko uh, sabiedrisko uh, viedokli, un toreiz rietuma elitei nācās atkāpties no tradicionālā pragmātisma. Protams, ka šī attīstība uh, Eh, radīja arī virkni jaunu problēmu, kas joprojām nav atrisinātas. Eh, piemērs ir eh, humanitārās iejaukšanās doktrīna. Pēdējos 30 gados ir izdarīts diezgan daudz, bet vēl ir daudz jāpaveic. Sākumā šiem procesiem bija 70. gadu Krievijas cilvēktiesība aizstāvji. Un uh, Ne Krievijas vāra, ne tie Eiropas politiķi, kur uzskata uh, Krieviju par lieku valsti, nevar izsvītrot Krieviju no Eiropas valsts saraksta. Krievijā uh, pēdējā 20. gadsimta trešdaļā vairāk kā jebkur um, um, cilvēktiesība aizstāvi uh, kļuva par pilsonības simbolu. Uh, un uh, cilvēktiesību aizstāvji um, izveido jaunu politisku filozofiju. Tas ir saistīts ar uh, Krievijas 20. gadsimta traģisko vēsturi, ar nepieciešamību pārvarēt un aptvert šo te asiņaino un netīro vēsturi. Ja mēs runājam par uh, Rietumu Eiropu, tad uh, otrais pasaules karš bija tas, kas bija virzītājs spēks uh, uh, jo um, nacistu režīms neilgu laiku valdīja Vācijā, uh, tad uh, Krievijā un PSRS uh, izmaiņas uh, radīja tieši komunistiskā režīma 70 gadu valdīšanas laiks, kura kulminācija bija Stali Staļina teroristiskā diktatūra. Divi svarīgākie lielumi uh, Uh, Krievijas pilsonīgas atzimšanā bija pilsoniskā apziņa un vēsturiskā atmiņa. Cilvēktiesību kustība jau no paša sākuma sevi pozicionēja galvenokārt kā kustība uh, staļinismu pārvarēšanai. Vienā no uh, pirmajiem publiskajiem šīs kustības tekstiem uh, Tas bija um, dokuments, kuru izplatīja 1965. Uh, gada 5. decembra mītiņa organizatori. Tur bija ļoti skaidri teikts, ka asiņainā pagātne uh, aicina mūs būt piesardzīgiem tagadnē. Šī te saikne uh, pilsoniskajā apziņā starp šiem te diviem komponentiem - tiesiskā domāšana un vēsturiskā atmiņa arī eh, veidoja uh, tiesisko sabiedrību Krievijā. Что первостепенное значение. Man šķiet, ka Saharovs savu mūžu pēdējos mēnešos un gados piešķīra memoriālam tik ārkārtīgi lielu nozīmi tieši tādēļ, ka viņš skaidri saprata šo specifiku, šo Krievijas pilsonības izpratni. Memoriāla darbībā šīs divas īpašības ir savījušās cieši kopā. Tātad, uh, tiesiskā domāšana, vēsturiskā apmiņa. Man liekas, ka arī šodien, kad mēs domājam par 20 gadiem, kas pagājuši kopš Saharau nāves, Eiropas parlamenta deputāti domājot par Saharau balsu eh, laureātiem arī ir izpratuši šo saikni ļoti skaidri. Mēs visi atceramies, ka Eiropas parlaments aprīlī pieņēma rezolūciju par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu. Šī rezolūcija tāpat kā drīz pēc tam pieņemtā EDSO revolūcija par sašķeltās Eiropas atkal apvienošanu vēlreiz pierāda, ka apvienotā Eiropa arī izprot mūsu darbības jēgu un patosu. Memoriāls ir dziļi pateicīgs jums par šo izpratni. Patreizējā situācija Krievijā ir absurda. To ilustrē tas, ka mūsu pašu parlaments, parlaments, kas darbojas valstī, kas visvairāk un visilgāk ir cietus no staļis, staļiniskās un komunistiskās diktatūras, tātad mūsu parlaments tā vietā, lai silti atbalstītu šīs rezolūcijas, tūdaļ pat paziņoja tās par antikrieviskām. Tas viss pierāda, ka līdz šai dienai Krievijā staļinisms nav, diemžēl, tikai 20. gadsimta epizode, kas ir pārvarēta. Tas nav tikai bijis īsts mirklis. Mēs esam palaiduši garām izdevības, kad bija dažus gadus mums tāda brīvības elpa. Uh, Komunistiskais totalitārisms ir jūtams vēl šodien. Pret cilvēkiem izturas kā pret izējumateriāliem. Valsts politikas mērķi joprojām ir definēti neatkarīgi no tā, kādas ir valsts pilsoņu domas un intereses. Tieši ar to ir saistīts tas, ka Krievijā šobrīd ir izveidots demokrātijas imitācijas režīms. Mēs imitējam visus mūsdienu demokrātijas institūcijas un elementus. Uh, ir daudzpartijas sistēma, parlamentārās vēlēšanas. Uh, Mm, ir varas nodalīšana no valsts neatkarīga tiesa sistēma, neatkarīga televīzija un tā tālāk. Sociālistiskās demokrātijas apstākļos mēs arī redzējām līdzīgu imitāciju, tā eksistē arī Staļina laikos. Šodien gan šai imitācijai nav nepieciešams masu terors. Pietiek no Staļina laika saglabājušamies stereotipiem, kas uh, skaidro to, kāda ir sabiedriskā apziņa un uzvedība. Pēc būtības tā nav mainīsies. Un vajadzības gadījumā, starp citu, tiek izmantots arī terors. Pēdējo desmit gadu laikā Čečenijas republikā ir pazuduši, tā teikt, vai arī citiem vārdiem sakot, tik nolaupīti, spīdzināti, bez tiesas nogalināti un nezinu, kur apglabāti vairāk nekā 3000 cilvēku. Šos noziegumus sākumā paveic federālās valsts pārstāvi, bet pēc tam nodeva šo uzdevumu vai šo darbu, kā, ja to varētu tā teikt, vietējām struktūram. Cik ir to Krievijas spēka vīru, kas ir sodīti par šiem noziegumiem? Tos var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Kurš aicināja viņus saukt pie atbildības? Nu, pirmkārt, cilvēktiesība aizstāv Natālija Stemīrova, žurnāliste Anna Politkovska, advokāts Staņislavs Markēlovs. Kur ir šie cilvēki šodien? Noslapkavoti. Mēs redzam, ka vardarbība Čečenijā ir kļuvusi par ikdienas parādību. Tā pārsniedz Čečenijas robežas, tā izplatās pa visu Krievijas valsti. Pat arī šādos apstākļos tomēr ir cilvēki, kas ir gatavi pretoties pagātnes atgriešanai mūsdienās, un tas mums dod cerības. Mēs visi saprotam, ka neviens nevar Krievijā atgriezt brīvību un demokrātiju. To var izdarīt tikai pati Krievija, Krievijas tauta, Krievijas iedzīvotāji un pilsoniskā sabiedrība. Situācija mūsu valstī gan nav tik bezcerīga, kā varētu likties pavirši raugoties. Mums ir nemazums sabiedroto mūsu organizācijai. Viņi ir sabiedrotie cīņā par cilvēku tiesībām un pret staļinismu. Ko mēs varam sagaidīt šajos apstākļos no Eiropas politiķiem un Eiropas sabiedriskās domas? Andrēs Saharovs savulaik ļoti precīzi formulēja šos, šīs te gaidas. Pirms 20 gadiem viņš teica, šodien manai valstī ir nepieciešams atbalsts un spiediens. Apvienotā Eiropa, apvienotā Eiropai ir iespēja izvērst šādu stingru un tanīpat laikā draudzīgu politiku pret Krieviju, kas balstītos uz atbalstu un spiedienu. Diemžēl jāsaka, šodien tas netiek pilnībā izmantots. Es minēšu divus piemērus. Pirmkārt, Eiropas cilvēktiesība tiesas darbība, tās attieksme pret Krievijas pilsoņu sūdzībām. Tas, ka cietušie var vērsties tiesā Strasbūrā, liek Krievijas tiesām strādāt kvalificētāk un neatkarīgāk nekā tās pieradušas. Un pats galvenais - Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi izpildīšanai būtu jāiznīcina ļaunuma saknes. Pēdējos gados Strasbūrā ir pieņemti vairāk nekā simts tiesas spriedumi par tā sauktiem Čečenijas lietām, kad valsts pārstāvji ir veikuši smagus pārkāpumus pret pilsoņiem pilsoņiem. Un kas no tā? Nekas, nekādas saks. Krievija, protams, izmaksā kompensācijas, eh, kuras ir noteikusi Eiropas cilvēktiesība tiesa, bet pret tām izturs kā nodokli par nesodāmību. Un pēc būtības šie noziegumi netiek izmeklēti un vainīgie netiek sodīti. Un visi tie ģenerāļi, kuri Strasbūras tiesas spriedumies tiek nosaukt kā vainīgi, netiek visnodots tiesai Krievijā. Tie tiek paaugstināti amatos. Ko dara Eiropas padome un tās ministru komiteja, kas, kurai ir jāuzrauga tiesas sprieduma izbildi? Viņi tikai rausta plecus un saka, mēs neko nevaram izdarīt un klusē. Otrs piemērs ir vispārīgāks - Krievijas un Eiropas Savienības attiecības cilvēktiesību jomā. Šobrīd, jāsaka, tās reducējas uz to, ka reiz pusgadā Eiropas padome tieks ar Krieviju konsultācijās par šo tēmu. Kā Eiropas Savienība izmanto šo iespēju? Diezgan zemranga ierēģi tie, kas vairākas stundas sarunājas aizslēgtām durvīm. Eiropa uzdod jautājums par Čečeni, Krievi atbild ar pretjautājumu par Igauniju vai Latviju. Pēc tam katrs iet, uz, brauc uz savām mājām, tieks atkal pēc pusgada. Nevalstiskās organizācijas gan Krievijā, gan ārvalstīs valstīs, organizē paralēlos pasaukums, uzklausīšanas, raksta ziņojums. Brīseles pārstāvi tiekoties ar cilvēktiesību aizstāvjiem tikai nopuši un saka, mēs šeit neko nevaram jums palīdzēt un klusē. Kas Eiropai būtu jādara attiecībā uz Krieviju? Mūsuprāt, atbildi ir ļoti vienkārši. Eiropai jāizturas pret Krieviju tieši tāpat, kā tā izturētos pret jebkuru citu Eiropas valsti, kas ir uzņēmusies kaut kādas noteiktas saistības un ir atbildīga par šo saistību izpildi. Diemžēl šodien Eiropa aizvien retāk formulē savus ieteikumus un rekomendācijas Krievijai attiecībā uz demokrātiju un cilvēku tiesībām. Eiropa labāk gribētos, reiz, Eiropa labāk gribētu reizēm piemirst šos trūkumus. Nezinām, kāds tam ir iemesls, vai šīs te atgādināšanas bezjēdzības apzināšanās, vai arī pragmātiska apsvēruma, kas tieši saistīta ar naftu un gāzu. Eiropas uzdevums ir nevis klusēt, bet atkārtot, atgādināt ar cieņu, bet ļoti stingri uzstāt, ka Krievijai savas saistības ir jāpilda. Protams, nav nekādu garantiju un nav arī nekādu lielu cerību, ka šie aicinājumi sasniegs savu mērķi. Однако Taču, ja šādu atgādinājumu nebūs, tad gan ir skaidrs, ka Krievijas varas pārstāvi uzskatīs, ka saņēmuši indulgenci. Šādu asu jautājumu noņemšana no darba kārtības nāk par ļaunu Krievijai, taču tikpat lielā mērā tas nāk par ļaunu arī Eiropai, jo tas liek apšaubīt Eiropas uzticību Eiropas vērtībām. Prēmija, ko mēs šodien saņemam, balva, ko mēs saņemam, saucas balva par domas brīvību. Varētu likties, kā gan doma var būt nebrīva, kurš un kādā veidā var ierobežot domas brīvību. Taču ir veidi, kā to ierobežot. Pirmkārt, ar bailēm. Bailes kļūst par cilvēka dzīves sastāvdaļu, liek viņam domāt un pat justies tā, kā no viņa sagaida. Cilvēki nevis vienkārši baidās šādos apstākļos. Viņi rod izeju iemīlot lielo brāli, kā savā romānā 1984 raksta Džordžs Orvels. Tā notika Krievijā Staļina laikos, Vācijā Hitlera laikos. Un tā tagad tas atkārtos Čečenijā, kad pie varas ir Ramzans Kadirovs. Šīs bailes var izplatīties visā Krievijā. Kā mēs varam pretoties šīm bailēm? paradoxālā kārtā tikai un vienīgi domas brīvība. Šī īpašība, šī prasme sakāpinātā un izkoptā veidā parādās Saharovā. Un tieši tādēļ Saharovs bija imūns pret bailēm, un skatoties uz viņu no bailēm atbrīvojās arī citi. Domas brīvība ir visu pārējo brīvību pamatu pamats. Un tādēļ Saharo prēmijas, Saharo balvas uh, nosaukumā ļoti labi ieduras lozungs par domas brīvību. Mēs lepojamies ar to, ka šodien šo balvu piešķir mums. Paldies!